Grozījuma iesniegšanas termiņš ir eh, šodien, 7. vakarā. Arī par šiem datumiem balsojums notiks 9. martā 12.30. Tas attiecas tātad uz 2012. un 2013. gadu, un procedūra ir viena un tā pati. Nākamais paziņojums - Džo Higgins un Alans Kēlējs mani rakstiski ir informējuši, ka viņi pārtrauc savu darbību Eiropas parlamentā, jo viņi ir tagad ir ievērēti īrijas parlamentā, un tāpēc viņi atsakās no savu mandātu Eiropas parlamentā saskaņā ar uh, Eiropas parlamenta vēlēšanu akta septīto pantu. Uh,